šodien. Nākošais darbkārtības jautājums ir Tadžis, Tadžikistā, situācijas Tadžikistānā. Un došu vārdu Hautals. Eh, is... Eh, Priekšsēdētāji, Tadžikistāna ir eh, nabadzīgākā no piecām centrāla Azijas valstīm, un mums ir jāturpina atbalstīt sociālā un ekonomiskā attīstība šajā valstī. Taču mums vajadzētu arī atgādināt šai valstī par pienākumiem, uh, kas eh, tā, saistās ar partnerības un sadarbības nolīkumu. Mūsu sadarbība ir jābalst uz godīgām vērtībām, un uh, vakar eh, saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju notika cilvēktiesību dialogs ar Taģikistānu. Uh, mēs uh, vēlamies nodot signālu valdībai attiecībā uz cilvēktiesībām. Mēs redzam, ka cilvēktiesību situācija ir pasliktinājusies, ir pieņemti represīvi likumi, jo īpaši šeit gribētu runāt par publisko asociāciju likumu, kas uzliek ļoti smagas sankcijas NVO. Tāpat arī advokatūras likumus, kas tika nesen pieņemts, apdraud uh, Uh, juridisko profesiju neatkarību šajā valstī. Mēs esam pieredzējuši arī, ka politieslodzītie tiek apsūdzēti uh, politisku iemeslu dēļ, un mums vajadzētu aicināt nekavējoties atbrīvot šos cilvēkus. Nevaram arī akceptēt uh, to, ka cīņa pret terorismu, kas, protams, ir ļoti smags jautājums, tiek veikta uh, Uh, represējot um, demokrātisku opozīcijas partiju tiesības. Mums ir jāveicina mierīgas opozīcijas um, iespējas uh, rīkoties un darboties. Vārds Koraukungam. Paldies, priekšādētāji! Man ir bijusi tā iespēja uh, kopā ar vēlēšana novērošanas misiju doties uz Taģikistānu. Biju tur pagājuši gadu un redzēju, kas īsti notiek šajā valstī. Šī ir ļoti totalitāra valsts, politiskās partijas tiek apspiestas, jo īpaši opozīcija. Uh, pulcēšanās brīvība, kritizēšanas iespējas un uh, plašsaziņas eh, līdzekļu brīvība tiek eh, ļoti apspiesta. Mums ir partnerība ar Taģikistānu kopš 2009. gada. Esam mēģinājuši panākt rezultātus, taču gadu gaitā tas nav izdevies. Rezultāti praktiski nav redzami. Gluži pretēji, eh, pirms tašām dienām 22. maijā prezidents Rahmans konstitucionāla referenduma jautājumā vienkārši uh, at, izslēdza jebkādas tiesības un tāpat arī nodrošināja to, ka viņa dēls varēs tikt ievēlēts. Attiecībā uz politieslocītajiem mums vajadzētu norādīt, ka uh, mums ir tiesības izteikties, jo mums ir tirzniecības attiecības ar šo valsti. Tanaka kungs. Tāpat kā daudzas citas um, padomijas valstīs, uh, Tačikistāna piedzīvoja tādu smagu dzīmšanu. Uh, Uh, pilsoniskais karš ar islāmistiem ir līdz zaudēt dzīvību bez simtiem tūkstošiem uh, cilvēku uh, līdz 2007. gadam. Kopš tā laika prezidents Rahmons darbojas, un mēs redzam, ka tiek apspiesti daudzi, kas piedalījās šajā pilsoņu karā. Rahmanam tagad jau ir ceturtais mandāts, un uh, Uh, viņš mēģina šo mandātu vēl pagarināt. Mēs neko tādu nevaram piedzīvot demokrātiskajā sabiedrībā. Pilsoniskās sabiedrības pārstāvju pāzušana, tāpat arī saziņa ar Maskavu, uh, preses apspiešana. Viss šis saraksts ir diezgan melns. Mēs redzam, ka Taģikistāna arvien vairāk pietuvinās Krievijai. Uh, tāpat mēs jūtam ekonomisko stagnāciju un ekonomika ir atkarīga no to eh, cilvēku sūtītās naudas, kas dzīvo un strādā Krievijā. Mēs vēlētos, lai Taģikistāna virzās uz rietumiem, ja runa par eh, ekonomiku un jo īpaši demokrātiskiem principiem. Pants Ērīkungs. Priekšādātāji. Pirms gada Eiropas parlaments nosodīja smago situāciju Taģikistānā parlamenta vēlēšana ziņā. Konstitūcijas grozījumi ievieš ierobežojums attiecībā uz uh, mandātiem un pieļauj to, ka Rahmona kungs varēs turpināt būt prezidents. Tiek pausta kritika gan par šiem jautājumiem, gan arī par uh, tiesu procesiem. Uh, Eiropas parlaments aicina, lai tiktu atjaunots vecās likums, un uh, tirzniecības nolīkumos ir jāiekļauj principi attiecībā uz uh, cilvēktiesībām. Grazie, prezidenta. Kailam kungs, paldies priekšādātāji. Pirms sešiem gadiem uh, tika noslēgts uh, partnerības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un Taģikistānu. Uh, un eh, tad tas, šis līgums ir stājies spēkā. Te nav runa tikai par tirdzniecību un ekonomisko sadarbību. Otrajā pantā ir uzsvērts demokrātisko principu uh, jautājums, un šīm, šiem principiem un pamatiesībām ir jāvalda iekšējā politikā. Pašlaik mēs redzam, kā opozīcija tiek apspiest ar vien vairāk. Un pagājušajā nedēļā uh, divi opozīcijas līderi tika notiesāti uz mūža ieslodzījumu. Mēs redzam, ka zēni, kas aizstāv uh, opozīciju, arī tiek apspiesti. Uh, Tāpat mēs esam dzirdējuši par vairākiem spīdzināšanas gadījumiem. Mēs, protams, saprotam, cik svarīgas ir politiskās un ekonomiskās attiecības, bet tas viss būtu jāsaista ar cilvēktiesību un pamatiesību ievērošanu. Tieši tāpēc es gribētu aicināt, lai mēs rūpīgi kontrolētu uh, likumu ievērošanu, jo īpaši ir runa par pulcēšanās brīvību un politisko pārtīju veidošanu. Vārds uh, Sančesas Kaldentei kundzei. Paldies, priekšādātāji! Tas, ka mm, Eiropas Savienībā ir ģeostrateģiskas intereses par šo reģionu, nedrīkst mm, nodrošināt mm, nerimstošu atbalstu uh, valdošajām partijām. Mums ir jādomā par to, kā opozīcija tiek apspiesta, izmantojot terorisma apkarošanas argumentus. Uh, Valdība sistemātiski pārkāp cilvēktiesības šajā valstī. Attiecībām starp Eiropas Savienību un Tačikistānu vajadzētu balstīties uz dzimumu līdztiesības principiem, uz vārda brīvības un pilsoniskās sabiedrības tiesību ievērošanu. Mums tāpat ir jāsaprot, ka um, vajadzētu vērsties pret vārdarbību. Ja netiks nodrošināts taisnīgums, tad um, mēs nevarēsim pielikt punktu vārdarbībai. Vajadzētu izmainīt uh, šo lomu, ko Eiropas Savienība spēlē. Mums ir jābūt konsekventiem. Te nav runa tikai par um, daļiņu no šaha laukuma. Mēs uh, nedrīkstam uh, turpināt šāda veida politiku. Kjučuka kungam vārds. Paldies, priekšādātāji. Eh, komisārkungs, kolēģi. Politisko un ekonomisko attiecību padziļināšana ar Taģikistānu ir ļoti nozīmīga Eiropas Savienībai. Taģikistāna ir ļoti svarīga partneri attiecībā uz Eiropas Savienības centrālāzijas stratēģiju, kur mēs vēlamies veicināt enerģētikas kontaktus starp Eiropas Savienību un šo reģionu. Tāpat arī Taģikistāna ir mūsu partnere cīņā pret eh, terorismu un islāma fundamentālismu. Taģikistāna meklē savu demokrātisku identitāti jau 26 gadus, taču cilvēktiesību situācija arvien pasliktinās. Varas iestādes vēršas pret liberāļiem, pret neatkarīgiem mēdījiem un pret opozīciju. Tāpat arī notiek vēršanās pret pilsonisko sabiedrību, jo īpaši tām NVO, kas strādā cilvēktiesību jomā. Eh, politiski motivēti spriedumi tiek vērsti pret advokātiem, juristiem un cilvēktiesību aizstāvjiem, kas tiek mēsti cietumos. Es vēršos pie Tačikistānas varas iestādēm, nekavējoties atbrīvot visus politieslodzītos šajās valstī, ievērot starptautiskās cilvēktiesības un garantēt uh, pamatiesības. Paldies! Eh, tagad izteiksies runātāja politisko grupu vārdā. Šteitina kungs, Tautas partijas grupa. Paldies, priekšādātāji! Dāmas un kungi! 1992. gadā beidzās uh, pilsoņu karš Tačkistānā. Tas sevi atstāja apmēram 30 tūkstošu bāreņu. Es to ļoti labi atceros. Jo 90. gadu beigās es uh, gatavoju dokumentālo filmu Dušan B. Šo laiku šie bērni ir mm, pieauguši. Uh, Varbūt viņi ir atstājuši šo valsti, lai varētu brīvi elpot, bet, ja runa par brīvību, tad šī valsts, diemžēl, nevar ar neko lepoties. Plurālisms un vārda brīvība ir galīgi nesaprotami jēdzieni. Mēs redzam politiski motivētas apsūdzības un uh, Zikaģājeva, Zaīda un citu ieslodzīšanu. Uh, partnerības un sadarbības nolīgums, ko ir noslēgusi Eiropas Savienība Taģikistānu, paredz, ka cilvēktiesību un demokrātijas principu ievērošana ir eh, viens no svarīgākajiem elementiem. Mums vajadzētu izmantot šo ietvaru, lai palīdzētu tiem, kas netaisnīgi sēž cietumos Taģikistānā. Sociāldemokrāta grupas vārdā Lauristīnas kundze. On kurb todeta, et Tadžikistan... Paldies, komisārkungs ir tiešām skumji konstatēt, ka Taģikistāna ir uh, viena no pirmajām valstīm Eiropā, kas arvien vairāk uh, ieslīgs totalitārā gaisotne. Eiropas Savienība ir pasniegusi palīdzīgu roku Taģikistānai, bet mēs nedrīkstam pievērt acis uz to, ka ir apstājusies demokrātijas attīstība šai valstī. Mums ir jārūpējas par to, lai uh, pastāvētu neatkarīga tiesība aizsardzības sistēma un eh, diemžēl eh, tagad ir eh, noticis tā, ka tie, kas iestājas par tiesiskumu, paši ir kļuvuši par uzbrukumu upuriem, un tas ir ļoti bīstami. Un tādēļ mūsu rezolūcija ir ļoti nozīmīga. Uh, mēs uzsverām uh, šajā uh, dokumentā to, ka mēs neatbalstam uh, vārdarbīgu ekstrēmismu, tam nav nekāda attaisnojuma, ir jāievēro cilvēka tiesības un nedrīkst izmantot diktatoriskas metodes. Mēs kā Eiropas Savienības pārstāvjiem, tas skaidri jānorāda sarunās ar Taģikistānas pārstāvjiem. Tagad vārds Gerikas kungam. Taģikistāna šobrīd ir visnabadzīgākā valsts centrāla Afrikā, tā ir atkarīga no Krievijas un Ķīnas uh, ekonomiskajā uh, jomā un līdz 2020. gadam ir uh, paredzēts sniegt 150 miljonu struktūrālu atbalstu šai valstī no Eiropas Savienības. Šajā nolīgumā, kas ir noslēgts, ir paredzēts vēl daudz kas vairāk, ja abas puses ievēros uh, savas uh, saistības. Mums ir uh, E, jārunā par problēmām, jo šajā valstī ir ierobežota reliģiskā brīvība, opozīcijas pārstāvi atrodas cietumā. Tas ir nepieņemami Eiropai. Tāpat uh, nepieņemams ir kristiešu minoritātes uh, stāvoklis. Mēs nevaram pieļaut, ka uh, šīs minoritātes uh, kultūra tiek likvidēta. Eiropai viņi ir jāatbalsta, mums jāiestājas par demokrātiju un cilvēktiesībām, eh, lai tās eh, pastāvētu ilgstoši Taģikistānā. Paldies, tagad vārds Kelly kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka autori šai rezolūcijā ļoti labi ir atspoguļojuši Taģikistānas pašreizējo situāciju, pēdējo gadu notikumus uh, pašreizējā uh, prezidenta režīma. Uh, vadībā. Protams, mums ir jāsadarbojas ar Taģikistānas tautu, bet mums tāpat laikā jāizdara spiediens, prasot īstenot reformas un mainīt attieksmi pret opozīcijas pārstāvjiem. Mēs saprotam, ka jācīnās pret terorismu un korupciju, bet šī cīņa tiek izmantota kā iegansts, lai apcietinātu opozīcijas pārstāvjus mē, ir jāiestājas par jauniem noteikumiem, eh, lai garantētu vārda brīvību un citas brīvības. Mums ir jāizdara spiediens uz eh, šīs valsts valdību, prasot eh, atbrīvot apcietinātos opozicionārus. Paldies. Tagad vārds Frutzuliks kungam. Priekšsēdētāji, kolēģi, komisāri, kungs Es domāju, ka mēs esam e, ļoti ieinteresēti pastiprināt ekonomikas drošības sadarbību ar e, Centrālu Āziju un arī e, sadarbību miera iedibināšanas jomā. Tomēr visa šī sadarbība ir jābalsta uz kopīgām vērtībām un kopīgu skatījumu uz cilvēku tiesībām un pamatbrīvībām. Tādēļ uh, ir uh, jāat. Uh, brīvo politi ieslodzītie. Mēs nevaram pievērt acis uz to, ka arvien vairāk cilvēku tiek apcietināti it kā par kriminālu noziegumiem, bet patiesībā viņi ir politi ieslodzīti. Piemēram, uh, cilvēku tiesību uh, cīnītāji, advokāti, tāpat tiek uh, atrod cietumā, tiek ierobežota preses brīvība, ierobežota uh, reliģiskā brīvība. Cilvēku tiesību aizstāvjiem ir jāspēj darboties brīvi, nebaidoties no represijām, un komisijai tas ir jāpanāk, izmantojot visus iespējamos līdzekļus. Paldies! Paldies, un tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Pirmais kukana kungs uzstājas. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs dzirdam satraucošus faktus par to, ka arvien vairāk opozīcijas vadītāju un uh, cilvēka tiesību aizstāvi advokātu atrodas apcietinājumā Taģikistānā. Mums e, notiek cilvēku tiesību dialogs ar Taģikistānu, un šim dialogam ir jānoved pie reformu uzsākšanas, it īpaši attiecībā uz līdzsvarotu tiesību sistēmu. Advokātiem ir jāspēj pārstāvēt savi klienti tiesā. Un tikai tādos gadījumos, ja ir izvirzīts pamatotas apsūdzības, visiem pilsoņiem ir jāgarantē tiesības uz atklātu tiesas procesu un taisnīgu tiesas procesu. Ir jāizveido ombuda o, o, birojs, uh, cilvēku tiesību uzraudzības grupa, un vēl ir jāveic uh, tālāk uzlabojumi. Paldies, Marijas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Taģikistāna ir īpaši nabadzīga valsts, un tur pastāvīgi tiek apspriesti valsts pilsoņi. Pilsoniskā sabiedrība uh, saskaras ar valdības spiedienu, valdība vēršas arī pret kristiešu uh, minoritāti. Ir jāpieprasa, lai valstī tiktu atjaunots tiesiskums, demokrātija, lai tiktu respektēta opozīcija, lai tiktu nodrošināta daudzpartiju sistēma un vārda brīvība garantēta. Ir arī jānodrošina praktiskas iespējas veidot politiskās partijas šai valstī un nedrīkst pieļaut cilvēku tiesību pārkāpumus. Es domāju, ka Eiropas Savienībā ir pietiekami daudz līdzekļu, lai to panāktu un lai izdarītu spiedienu uz Taģikistānas valdību. Paldies! Vārds Polčaka kungam. Paldies! Kās raksturo Taģikistānu šobrīd? Cilvēki tiek arestēti un pazūd bez vēsts, cilvēki tiek spīdzināti, tiek ierobežota preses brīvība, valsti pārvalda oligārhi un ne visas reliģijas ir vienlīdzīgas šai valstī. Jāatzīst, ka Eiropas Savienība ir noslēgusi nolīgumu ar šo valsti, par, tas ir strateģisks nolīgums, bet mums uh, Eh, vajadzētu tagad padomāt, vai šīs nolīgums pieļauja pamat cilvēktiesību neievērošanu šai valstī. Vai mēs varam uh, nepamanīt cilvēktiesību pārkāpumu šai valstī tikai tādēļ, ka tā ir strateģiski svarīga valsts? Paldies, tagad vārds Dorfman kungam pats par sevi saprotams, es atbalstu visus uh, kolēģu paustos komentārus par Taģikistānu. Mums jāatbalsta šī valsts ceļā uz demokrātiju arī tādēļ, ka te ir tūkstoši kilometru gara robeža ar um, Afganistānu. Bet mums jārunā arī par procedurāliem jautājumiem. Kad es lasu šo uh, rezolūciju, uh, Nu, es neredzu, kas te tik steidzams. Visi šie minētie fakti jau ir bijuši pirms mēnešiem un gadiem. Un esmu runājis ar sadarbības delegācijas vadītāju un uh, Es eh, domāju, ka mums vajadzētu izsvērt, kādas rezolūcijas šajā parlamentā ir steidzamas un kādas nav steidzamas, un tad varbūt varētu sagatavot labāku rezolūcijas tekstu, un es eh, gribētu arī uh, aicināt izvērtēt šā, šo jautājumu. Paldies! Vārds Kastaldo kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Taģikistāna ir eh, tādā situācijā, kāda ir diezgan bieži izplatīta bijušajā eh, padomjas savienībā. Galvenā opozīcijas partija praktiski izraisīja uh, Uh, sabruka pilsoņu karā starp uh, uh, bijušiem komunistiem un ekstrēmist, reliģiskiem ekstrēmistiem. Ma Rahmona valdība īsteno opozīcijas un cilvēktiesību aktīvistu vajāšanu un uh, es uh, uzskatu, ka mēs nedrīkstam pieļaut šādas nepamatotas uh, represijas arī pret islamisko uh, partiju, uh, kuras dalībniekiem ir piespriest pat mūža ieslodzīti smagi sodi, viņiem nav bijis nodrošināts uh, taisnīgs tiesas process. Mums ir jāprasa vairāk no šīs valsts attiecībā uz partnerības nolīgumu. Cilvēktiesību klauzulas nevar būt tikai uz papīra, tām jābūt reālām. Paldies, ka stāvdā kungs. Stilianīdis kungs komisijas vārdā lūdzu. Priekšsēdētāji, kolēģi, mēs šobrīd pieredzam situāciju, kas ir pilns ar izaicinājumiem saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu Tačikistānā. Kaut arī pagājušā gadā ir bijuši arī pozitīvi notikuma attīstība, piemēram, mēs atzinīgi vērtējam cilvēktiesību ombuda aktivitātes. Tāpat laikā mums ir nopietnas bažas attiecībā uz vairākiem jautājumiem. Vislielākās bažas ir par politisko līdzdalību un politieslodzītajiem. 29. septembrī pagājušajā gadā Taģikistāns eh, viena no partijām tika pasludināta par ārpus likuma esošu, saistīta ar terorismu un vadību tika arestēta. Tāpat laikā Eiropas Savienība nāca klajā ar paziņojumu par šo jautājumu Atgādinājām Taģikistānas valdībai, cik nepieciešams ir nodrošināt pamatiesības, tā skaitā uz taisnīgu tiesu, neskaroties uz drošības operācijām. Pagājušā nedēļā augstākā tiesa Taģikistānā piesprieda bargus cietumsodus 13 arestētajiem ARPT um, vadītājiem. Divos gadījumos, diemžēl, tie ir bijuši mūžieslodzījumu Mēs esam nākuši klajā ar kritisku paziņojumu, kurā ir teikts, ka tiesas sēdes nav bijušas caurskatāmas un ir pārkāptas apsūdzēto tiesības uz taisnīgu tiesu, kas neatbilst Taģikistānas apņēmībai saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Tāpat mēs atgādinājām Taģikistānas valdībai, ka ir jāprezentē skaidri pierādījumi kas pamatotu kriminālu apsūdzības saistībā ar visiem piespriestiem spriedumiem. Godātie kolēģi, tikai taisnīgs tiesu process var novērst radikalizāciju un politisko ekstrēmismu. To mēs uzsvērām vairākās augsta līmeņa sanāksmēs pēdējā laikā, kad prezidents Rahmuns ieradās eh, Briselē pagājušā gada decembrī Tāpat arī Astanā, ministra līmeņa sanāksmē 15. gada nogalē. Tāpat arī daudzās citos gadījumos, un tāpat arī šodien saistībā ar Eiropas Savienības Taģikistānas cilvēktiesību eh, dialogu, kas eh, norit šobrīd. Manuprāt, Taģikistānas valdības rīcība potenciāli var graut taģiku politiskās sistēmas leģitimitāti. Tas absolūti nav mūsu interesēs. Mūsu politikai ir nepieciešama uh, politiskā stabilitāte un ekonomiskais uzplaukums Taģikistānā. Eiropas Savienība joprojām ir lielākais uh, attīstības, sadarbības, finansējuma sniedzējs Taģikistānai un Vidusāzijai kopumā, un mēs uh, cilvēktiesības un pārliecības dēļ ieslodzīto personu tiesības eh, turēsim augstu prioritātajā sarakstā. Un mēs turpināsim šos jautājumus apspriest ar Taģikistānas valdību pie katras izdevības. Paldies! Paldies, komisāra kungs. Ar to arī noslēdzam debats par šo jautājumu. Esam saņēmuši septiņus rezolūciju priekšlikumus.